So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich. Dāmas un kungi, sirsnīgi jūs sveicu mūsu sanāksmē. Jūs redzat, ka šodien nevada sanāksmē īstais priekšsēdētājs, nevar arī priekšsēdētāja vietas aizvietotāja. Īsti nezinu, kāds ir pamatojums tam, ka man ir tas gods vadīt šo sanāksmi. Varbūt eh, tāpēc, ka esmu uh, visilgāk um, deputāts, kas ilgāk darbojas Eiropas parlamentā, vai arī deputāts, kurš ir visvecākais mūsu vidū. Nu jā, šķiet, ka es esmu viens no deputātiem, kas visilgāk darbojas eh, šeit um, parlamentā, un man ir tas gods, protams, vadīt šīs sanāksmes jau ilgāku laiku, bet jebkurā gadījumā nevajadzētu iedzināties tādos sīkumos, mums vajadzētu ķerties klāt mūsu darba kārtībai. Vispirms, vai kādam ir iebildumi par darba kārtību? Ja iebildumu nav, tad eh, uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Tad eh, tagad otrs darba kārtības punkts priekšādātāja paziņojuma šeit arī nav nekā sakāma. Tad uzreiz ķersimies klāt eh, atzinuma projektam Eiropas Savienības un Armēnijas nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu. Ies, Nav iesniegti grozījumi, elektroniskais balsojums, tātad eh, kurš eh, ir pār balso par, kurš ir pret balso pret elektroniskais balsojums, sākam balsot. Jā, lūdzu. Nielsens kundze. Niko, Nikols. Paldies. Es uh, gribēju uzdot jautājumu. Mums nav bijusi viedokļa apmaiņa par šo atzinumu, un tādēļ gribētu uzdot jautājumu gan. Uh, referentam, gan komisijai. Jautājums tāds, kad parlaments apsprieda nolīgumu par vīzu atvieglot izsniegšanu ar Krieviju, mēs uh, prasījām, lai šis nolīgums neatiecas lai šis nolīgums neattiektos uz Abhāzijas un Dienvidu Osetijas iedzīvotājiem Gruzijā, kam ir Krievijas pases es gribēju uh, norādīt uz to, ka šeit ir saskatāma līdzīga situācija, un vai šis nolīgums par atvieglotu vīzu izsniegšanu atties, attieksies arī uz Kalnu Karabahas iedzīvotājiem. Paldies! Jā, dank für... Lielas paldies par šo jautājumu. Referents eh, Tomas Piotrs Porēbā nav klāt. Tāpēc es gribētu ieteikt eh, Nielsens kundzei m, mm, uzdot šo jautājumu rakstveidā. Pašlaik mēs nevaram jums nekā līdzēt. Vai jūs esat ar mieru? Labi. Tad tagad balsosim. Sākam balsot elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. 23 pār. Balsosim vēlreiz. Šķiet, ka Nielsens kundze bija tā, kas nevarēja balsot. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Nē, nē. So, hat jetzt jeder abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Labi. Pozāli kungs parasti ļoti aktīvs. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot 27 pār, neviens pret, divi atturējušies. Rija arī ir pār, tātad 28 pār. Labi, tad tagad um, nolīgums starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras uzturas neatļauti. Šeit arī nav iesniegti grozījumi, arī ir paredzēts elektroniskais balsojums. Jā, Lāns Beļģikungs, lūdzu. Es gribētu lūgt mazliet informācijas. Vai šāds pats nolīgums tiks slēgts ar Azerbaidžānu? Varbūt tāds jau ir noslēgts. It's only Armenia. Nē, pašlaik ir paredzēts nolīgums tikai ar Armēniju. Vai ir uzsākta procedūra arī attiecībā uz Azerbaidžānu, vai šī procedūra jau ir pabeigta, vai arī Armēnija šajā gadījumā ir dotas kādas privilēģijas? Jātenmakī kundze, šķiet jums ir kas sakāms. Olen. Es runāšu poļu valodā. Uh. EUn välillä. Es runāšu somu valodā. Es, es eh, biju referente par iestāšanās nolīgumu starp Eiropu un Azerbaidžānu. Diemžēl. Toimi. Valitettavasti nämä neuvottelut eivät. Diemžēl. Šīs sarunas negaidi kā ātri kā attiecībā uz Armēniju, tātad te ir runa par asociācijas nolīgumu, bet es domāju, ka mēs pavisam drīz varēsim balsot un arī pieņemt lēmumu par vīzu nolīgumu starp Eiropu un Azerbaidžānu. Paldies! Šķiet, ka Lānsbērģa kungs tagad ir saņēmis atbildi, ko tas gribēja saņemt. Nu, jā, es ceru, ka šī atbilde bija pareiza. Labi, tad eh, turpināsim darbu. Eh, paredzēts elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Gālas eh, kolēģi, kolēģis, vai jūs vēlaties balsot? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Rija, pieskaitīsim arī jūsu balsi. Tātad ar lielu vairākumu šīs aicinājums ir pieņemts. Neatkārtošu balsošanas rezultātus, jūs tos redzat uz ekrāna. Tad eh, tagad balsosim par korupciju publiskajā un privātajā sektorā, ietekmes cilvēktiesībām trešajās valstīs. Šeit ir 61. Eh, grozījums, kurš pār, trīs daļās, pirmā daļa, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš pār, pret, atturas noraidīts. Trešā daļa, kurš pār? Kuru pārbaudīsim? Jūs vēlaties pārbaudīt trešo daļu? Nē, pat otro. Labi, tad, balso, tad sākam balsot par otro daļu. Paldies! Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīta. Tad eh, tagad trešā daļa. Uzreiz balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Sākam balsot tātad. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīta. Tagad 62. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 63. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 64. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 65. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 9. kompromiss kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad 68. Uh, grozījums kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 10. kompromiss kurš par? Pret atturas pieņemts. 72. kurš pār, pret. Labi, balsosim par to elektroniski. Sākam balsot. Lai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Labi, pieņemts. Vienprātīgi. 11. kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 75. kurš par pret atturas pieņemts. 76. kurš par pret atturas noraidīts. 12. kompromiss kurš par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss kurš par pret atturas pieņemts. 81. kurš par pret atturas noraidīts. 82. kurš par pret atturas pieņemts. 83. kurš par pret atturas noraidīts. 14. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 89. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 16. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 92. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 93. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 94. kurš par, pret, atturas pieņemts. 95. kurš par pret atturas noraidīts. 15. punkts divās daļās. Pirmā daļā. Tātad 98. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas noraidīta. 97. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. 98. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 99. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 100. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 17. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 108. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pieņemts. 108. atkārtosim, kurš par, pret, atturas pieņemts. 109. kurš par, pret, atturas pieņemts. 18. kompromiss, kurš par, pret, atturas noraidīts. Šķiet noraidīts, jā? Ja? Vai jūs vēlaties balsot? Balsosim elektroniski, pārbaudīsim. Tātad 18. kompromiss. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 104. Kurš par? Pret. Atturas. Arī jābalso elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 105. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 106. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 107. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 110. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 19. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 20. kompromiss, kurš par? Pret? Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu, skaidrs. 115. grozījums, kurš par? Pret? Atturas, norādīts. 116. kurš par? Pret? atturas noraidīts. 117. kurš par pret atturas noraidīts. 118. kurš par pret atturas pieņemts. 119. kurš par pret atturas pieņemts. 120. kurš par pret atturas pieņemts. 121. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 122. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 21. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 22. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 129. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pirmais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 11. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 15. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 16. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 18. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 19. Nē, par 19. ne. Jā, jo tas te ir ietverts. Tagad 20. kurš par, pret atturas pieņemts. 21. kurš par, pret atturas pieņemts. 22. kurš par, neatkrīt, ja 21. tiek pieņemts, tad nebalsosim. 23. kurš par, pret atturas noraidīts. Bet tas saskana ar 23. grozījumu, tātad mums, ne, mums ir jābalso 24. kurš par, pret, atturas, norādīts. 25. kurš par, pret. Jābalso elektroniski, sākam balsot par 25. grozījumu. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. 26. grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. 27. kurš par, pret atturas pieņemts. 28. kurš par, pret atturas pieņemts. 29. kurš par, pret atturas noraidīts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, sākam balsot par 29. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, balsis sadalās līdzīgi. Tad patiešām vajadzēja balsot elektroniski. 30. grozījums, kurš par, pret, atturas. Arī jābalso elektroniski. Sākam balsot par 30. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 31. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 4. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tad 37. Eh, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 38. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 39. kurš par, pret, atturas, norādīts. 40. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 6. kompromiss kurš par, pret, atturas, pieņemts. 43. kurš par, pret, balsosim elektroniski. Sākam balsot. 43. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu, pieņemts, bet tikai ar viens balss pārsvaru. Tagad 44. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 45. kurš par, pret, atturas. Jābalso elektroniski. Labi, sākam balsot par 45. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, tiešām dažreiz tā arī izskatās pieņemts. 46. kurš par? Pret atturas pieņemts. 47. kurš par? Pret. Jā, balso elektroniski. Sākam balsot par 47. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, redzat, man likās, ka ir norādīts, bet eh, tā arī ir. 48. Eh, kurš par? Pret atturas pieņemts noraidīts. 49. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 50. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 51. divās daļās, pirmā daļā, kurš par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīta. 7. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 54. kurš par, pret atturas noraidīts. 55. kurš par pret atturas noraidīts. 8. kompromiss kurš par pret atturas pieņemts. 58. kurš par pret atturas noraidīts. 59. kurš par 58. bija noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt 58. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot par 58. 58. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 15, 15 noraidīts. Jā, patiešām mm, jūs pamatoti lūdzāt pārbaudi. 59. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 60. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Trešais, kurš par pret atturas pieņemts. Ceturtais, kurš par pret jāpārbauda. Sākam balsot par ceturto. Lai viss nobalsojuši, beidzam balsot. 15 pret 14 tātad pieņemts. Tieši tāpēc es prasu, vai visi nobalsojuši, te runa par visiem. Piektais. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais. Kurš par? Pret. Labi. Elektroniskais balsojums jums par sesto grozījumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Atkal 15, 15 noraidīts. Septītais. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais grozījums ir attiecas uz valodu, par to nebalsosim. Tagad attīstības komitejas iesniegtie grozījumi. Nē. DV3, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. DV6, kurš par, pret, atturas, pieņemts. DV7, kurš par, pret, atturas, pieņemts. DV9, kurš par, pret, Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 99. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. 15 pret 15 norādīts. 9.12. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 9.16. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 9.17. Kurš par? Pret atturas norādīts. 9.18. Kurš par? Pret atturas pieņemts, 19, kurš par, pret atturas pieņemts, 20, kurš par, pret atturas pieņemts, 21, kurš par, pret atturas pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par uh, visu atzinumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot. 28 par, 2 atturējušies. Brīnišķīgi! Lielas paldies! Tagad atceros senos laikus, kad es parlamentā vadīju sanāksmes. Tagad, kas mums ir jādara? Šmitas kundze ģenerālsekretāra vietas mm, aizstājēja no ārējās darbības dienas tā ieradīsies mazliet vēlāk, tāpēc mums tagad būs pauze līdz pulkstens desmitiem. Cerams, ka tad būs ieradies arī īstās priekšsēdētājs. Bitte? <laughs> Vielen Dank. Finde ich auch. Finde ich auch. Man gibt immer sein Bestes, Bernd. Aber es ist immer, wenn man es ernst ist, immer doch ein bisschen.